Witam Państwa na popołudniowej sesji. Sveicināti, dāmas un kungi! Sveicināti pēdējā sanāksmē pirms lieldienu brīvdienām. Nu, mēs arī varam redzēt, ka brīvdienas tuvojas, paraugoties zālē. Šo pēcpusdienu mums ir tas gods uzņemt Filvinu Ovenu no Eiropas revizijas palātas. Sveicam jūs un jūsu kolēģis mūsu vidū. Fils Vins Ovens ir atbildīgs par īpašo ziņojumu par um, Eiropas Savienības budžetu novirzīšanu klimata rīcībai. Eiropas Savienība ir um, pieņēmusi lēmumu investēt um, klimata rīcībā. Un mēs vēlamies uh, nosprast minimumu budžeta, kāds būtu. Kāds tad būtu jānovirza klimata rīcībai? Pašlaik notiek vērienīgs darbs um, šajā virzienā, taču pastāv nopietns uh, risks, ka iecerēto sasniegt neizdosies. Kaut arī ir daudz progresa panāks jau vairākās jomās, um, taču sevišķi lauksaimniecības un lauku attīstības uh, jomā varētu nebūt tātad rezultāti tādi, kā iecerēts, un ka 20% mērķis netiks sasniegts. Virsraksts šim, šai prezentācijai ir izterēt vismaz vienu eiro no pieciem Eiropas Savienības budžetam klimata rīcībai ambiciozs darbs, kas eh, tātad jau ir ieguldīts, taču pastāv risks, ka iecerēto sasniegt neizdosies. Es jau nedaudz eh, ieskatījos eh, šajā prezentācijā un tādēļ zinu, ka tā būs interesanta. Tagad došu vārdu Fila Venkungam. Liels paldies, priekšsādātā kungs, paldies komitejas locekļiem. Runāšu balstoties uz uh, slaidiem, kas ir ekrānā. Mani kolēģi, eh, kas arī ir zālē, ir eh, iegūtījuši lielu darbu šī ziņojuma sastādīšanā un vēlos viņiem pateikties par to. Pateikties vēlos arī kolēģiem, kas eh, ir iesaistījušies šī audita izveidē, proti pašreizējai Gaunijas prezidentei, 22. novembrī un 8. februārī bija ļoti konstruktīvas tikšanās ar komisāriem. Ziņojumu ļoti pozitīvi saņēma arī 14. februāra finanšu padomas darbgrupā un šī parlamenta konta komitejā 28. februārī. Es runāšu tātad par auditu, par uh, to, kas ir konstatēts un kādas tādas būtu rekomendācijas. Galvenais jautājums tātad eh, ir par to, vai mērķis eh, veltīt vismaz 20% Eiropas Savienības budžeta rīcībām, kas saistīts ar klimatu, ir īstenojams un sasniedzams, vai ir iespējams tātad to īstenot. Um, Eh, aptuveni 2,5 miljārdi eiro būtu. Tātad eh, šeit eh, tā summa, par kuru ir runa, starp 15. gada oktobri un 16. gada februāri esam viesojušies vairākās valstīs, tostarp Polijā, kur esam runājuši par kohēzijas un kopējās lauksamniecības politikas jautājumiem, Vācijā un Rumānijā par kohēziju un Francijā un Spānijā par KLP. Arī esam strādājuši pie uh, apvēršņa 2020 eh, zivstāniecības un laivu programmas eh, jautājumiem komisijas līmenī. Nerunājām par eh, jautājumiem, kas neskar Eiropas Savienības klimata budžeta tērēšanu. Piemēram, Eiropas investīcija banka neietilpa šajā tvērumā. Neiekļāvām arī pašreizējos reālos uh, tēriņus, uh, jo uh, komisija runā par plānotajiem izdevumiem. Un tā tad runa ir par posmu no 14. līdz 20. gadām, kas nozīmē to, ka pētījumi tad audits tika veikts diezgan agrīnā stadijā. Tiek veikts diezgan ambiciozs darbs, ir panākts progress, taču pastāv nopietnas risks, ka iecerēto sasniegt neizdosies. Mēs vēlamies eh, klimata rīcību finansēt eh, optimālāk eh, arī ar kohēzijas fonda starpniecību. Lauksaimniecība, lauka attīstība un zivsaimniecība Eiropas uh, sociālais fonds uh, ir tās jomas, kur mēs uh, neredzējām, ka būtu īpašas pārmaiņas uh, klimata rīcības virzienā. Uh, Tātad secinājumi ir par to, ka netiek sasniegti šie mērķi. Tie ir aptuveni 17,5% šajā laika posmā. Vidustermiņa izvērtējumā komisija konstatēja, ka 18,9% tiks tērēti laika posmā no 14. līdz 20. gadam, kas ir uh, mazāk nekā 20% mērķis, eh, kas tika nosprauts sākumā. Taču tie ir komisijas skaitļi, kas eh, ir uzpūsti mūsu prātā. Mūsu auditā mēs eh, analizējām komisijas metodoloģiju un konstatējām, ka tā nesako starptautiskajām vadlīnijām. Lauksamniecības un lauku attīstībā 33 miljārdi eiro mazāk ir uh, klimata rīcībai. Te uh, runa ir par tiešu maksājumiem un ļoti bieži trūkst pamatojuma. Kāds ir pamatojums 20% uh, budžetu, ko komisija ir piešķīruši, piešķīrusi nezaļināšanas maksājumiem, kas tad būtu šie maksājumi, kas eh, nesaistās ar klimatu pārmaiņām. Komisija piešķir 10%, 20% vietā šiem mērķiem. Ja Pasaules bankas eh, princips eh, tiktu piemērots, tad būtu jāpiemēro šeit 10% um, reitings, un tad samazinājums būtu par 9 miljardiem. Lauku attīstībā gandrīz 24 miljārdu pārvērtēšana, tātad uzpūst šis skaitlis. Nav gan liela nošķīruma komisijas metodikā starp šiem pasākumiem. EDF un kohēzijā ir līdzīgas problēmas. DJ Reģio detalizētāk gan uz to ir raudzījusies, eh, nerekomendējot eh, nepamatot birokrātisku pieeju šajā jomā. Uh, kopumā mēs uh, nekonstatējām vērojumus uh, kvalitatīvos uzlabojumus uh, KLP tēriņos, sevišķi tādos finansiāli apjomīgos pasākumos, taču ir labi piemēri, laba, labi mērķi un paraugprakses. Piemēram, atsevišķi mežsaimniecības pasākumi visos trīs reģionos, ko mēs apmeklējām, lai, saglabā, lai palielinātu oglekļa uh, uzglabāšanas iespējas, kā arī lauksimniecības un vidas klimata pasākumu jomā ir eh, uzlabojumi, piemēram, eh, augsnes erozijas un eh, olīvu ražošanas jautājumā. Tātad šeit attēlā varat redzēt labu piemēru. Šeit tad runa ir par metāna ražošanas um, iekārtu Francijā. Ir iespējas vēl veikt izmaiņas šajā posmā gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi, palienot klimata rīcību, attīstot jaunus pasākumus vai pār, pārveidojot pašreizējos. Protams, varētu izmantot arī konsultācijas par KLP nākotni, ko sāka komisārs, un lai labāk uh, plānotu turpmākās nākotnes uh, aktivitātes. Lauksaimniecība un laukatīstība nav vienīgās jums, kur varētu darīt ko vairāk. Pētniecībā arī uh, apārsnes 2020 ir zemāk par 35% mērķi. Eiropas reģionālās attīstības fonds un kohēzijas fonds uh, arī ir eh, tās eh, vietas, kur eh, skaitļi ir mainījušies, ir lielāks piešķīrums. 12% bija laika posmā no 7. līdz 13. un 21% no 14. līdz 20. ir arī labāks fokus projektu izvēlēm. Bet uh, Eiropas sociālajā fondā programmas ļoti skaidri uh, orientējas uz zemu uh, apjomu klimata rīcības. Tikai 1,4% eh, no 8,3 miljardiem, kas ir pieejami, tiek veltīti. 83 eh, miljardiem, kas ir pieejami, tiek veltīti klimata rīcībai. Tātad eh, esam šeit diapozitīvā, jeb slaidā kopsavilkumu uztaisījuši ar rekomendācijām jābūt tādai robustai daudzgadējai konsolidācijai, visaptverošai ziņošanas ietveram nepieciešams skaidrs izvērtējums klimata pārmaiņu vajadzībām. Tāpat arī EFRD pārvērtēšana būtu jākuriģē, rīcības plāni ir jākuriģē un patiesie tēriņi un rezultāti ir jāizvērtē. Uh, Tāpat ir jāizvērtē visas potenciālās iespējas, lai nodrošinātu tiešām reāli pārēju klimata rīcības virzienā. Paldies par uzmanību. Przechodzimy w tej chwili do pytań, wypowiedzi. Paldies. Tagad laiks jautājumiem. Agņo kungs, pirmais. Um, Jā, kā jūs zināt, priekšsēdētājs, šis temats man ir diezgan tuvs sirdī, bet es no šī ziņojuma redzu, ka Eiropas Savienība ir pilnīgi gatava 30 miljārdus mārciņas, atvainojos, eiro gadā iztērēt cenšoties uzlabot pasauli, vai nu samaznot uh, emisijas Eiropas Savienībā vai ko citu. Tas ir milzīgs uh, naudas apjoms. Tā pašā laikā tā investē transporta infrastruktūrā ceļos un uh, lidostās, smagās mašīnas lidostas lieto šo infrastruktūru, un tas ir vienkārši pretrunīgi. Tiks dedzināta degviela, izmesti CO2 izmešu un tā tālāk, un tātad tas viss ir pretrunīgi. Uh, Nav jātērē nauda, lai teiktu cilvēkiem pārstājiet uh, ražot produktus vai ceļot. Eh, mēs, principā, cilvēkiem sakām, eh, beidziet jebko darīt, un tas ir vienīgais veids, kā samazināt emisijas. Jā, šorīt mēs uh, dzirdējām, ka um, nav pietiekami labi šie te uh, uh, kaļķa materiālu, ko varētu izmantot Eiropā, un tas nozīmē, ka varbūt būs jāimportē šis mēslojums, un tur arī uh, tiks uh, izmesti papildus izmeši un izdot papildus nauda. Jūs minējāt meša saimniecību savā zi ziņojumā. Tā nav ES kompetence. Esmu pēdējā gada laikā vairāk kārt to uzsvērs, bet uh, kaut kā visiem šķiet, ka tas tā ir. Bet ir kaut kas, kur mēs varētu uh, izdot naudu kam ir eh, tieša saikne ar klimatu. Eh, ik pa laikam ir ļoti eh, apjomīgs lietus gāzes un cilvēka darbības rezultātā mēs aizvien vairāk apsaimniekojam laukus un lauku zemi, bet cilvēka darbības rezultātā ir aizvien vairāk plūdu. Nav tā, ka ir vairāk lietus, bet ūdens eh, var eh, daudz labāk pārvietoties pa eh, šīm gludajām virsmām un tāpēc radīt lielākus plūdus. Tiek būvēti dambi, un tas ir labs veids, kā pasargāt teritorijas no plūdiem, bet to es šeit neredzu. Un vēl viena lieta ziņojums to arī zināmā mērā piemin, ka nav saiknes starp šo mērķi iztērēt 30 miljārdus uh, eiro gadā un uh, starp uh, emisiju samazinājumu, siltumnīcas efekta gāde, gāzu emisiju samazinājumu. Tātad kā jūs varēsiet pierādīt, ka šī nauda ir labi iztērēta? Tak, teraz dziękujemy panu posłowi Agniu. Paldies, Agņo kungs. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Hoislinkungs. Jā, es gribēju, uh, negribēju, lai Egņo kungs būtu bijis vienīgais, kas kaut ko šeit saka, jo tas ir vienmēr ļoti interesanti. Uh, ich wünsche mir, dass ich das Lachen mal über den Kanal höre. Uh, Es gribētu šo uh, smiešanos dzirdēt caur austiņām. Es dzirdēju, ka jā, šī partija grib izstāties no Eiropas, bet uh, viņi visu laiku domā par to, uh, kā Eiropā vajag izdot naudu. Domājiet labdienotajā karalistē par saviem dambjiem. Jums nevajadzētu stāstīt, ko mums darīt, Agņaukungs. To varat sev aiztaupīt. Varat jau uh, droši vien uh, droši doties pensijā. Uh, Un eh, tad, kad runājat par klimatu, eh, tad tas vispār ir problemātiski, jo jūs jau neticat, ka ir klimata pārmaiņas. Jo, ja mēs paraugāmies uz šiem atsevišķiem pasākumiem, mans eh, viedoklis arī ir, ka mums ir jākoncentrējas uz zināmām lietām, jo man šķiet, ka tiešām dažkārt nauda tiek izdot pretrunīgiem mērķiem. Jūs īsi pieskārāties biogāzei Eh, tur tiešām ir jāraugās, lai enerģijas ražošana eh, tiktu ieskaitīta arī attiecīgajā eh, viestā, vietā, jo lauksaimniecībā tiek izmantotas izaivielas, bet nevar tā kā Vācijā to darīt, ražot kukurūzu biogās ražošanai. Mums ir jādomā vairāk par to, kā izmantot uh, atkritumu vielas no lauksaimniecības uh, enerģijas ražošanai. Jo nā, kādreiz mēs ticējām, ka šeit ir milzīgs potenciāls, un tā tas laikam nav. Uh, Bet tik un tā mēs to atrodam Eiropas Savienības plānos, proti, ka lauksaimniecībai tiek pieskaitīts liels enerģijas ražošanas potenciāls. Tā pašā laikā mēs Eiropā joprojām esam enerģijas neto importētājs. Mums vajadzētu attiet no šiem nostājām par palmeļu, arī bija debates, un tā arī tiek eh, ieskaitīta pie lauksaimniecības, un runājot par bioenerģiju, tas ir kontraproduktīvi. Tātad vienmēr vajag ļoti precīzi paraudzīties, pārbaudīt, vai viss, kas eh, ir eh, iekļauts eh, klimatu pārmaiņu sadaļā, patiešām izturētu tādu intensīvu pārbaudi. Un kā, KLP mums būtu jāpārbauda, kas tur tieši tiek atbalstīts, vai tas vēl tiešām atbilst tagadējiem nostājām, ka tas atbilst klimatu atbalstam. Paldies! Paldies jums, paldies par jūsu teikto! Man par septīto punktu ziņojumā ir konkrēts jautājums. Ja būtu vajadzīgs rīcības plāns, man interesētu, kurus trīs punktus jūs, kā trīs svarīgākos nosaukt lauksaimniecības jomā. Vienkārši, kas jums ir kā idejas, pastāstiet mums, kāds ir jūsu idejas, kurā virzienā šis vilciens varētu doties. Par desmito punktu arī gribētu uzdot jautājumu un proti, cik lielā mērā komisija var eh, spēju vispār aptvert, eh, cik eh, daudz naudas tiek tērēts klimata mm, jomā, jo vienmēr jau tā tāda daļai informācija ir. Un trešais jautājums - lielākā joma uh, ir uh, tiešmaksājumi lauksaimniecībā, vai jūs domājat, ka ar izmaiņām tiešmaksājumu uh, struktūrā, proti uh, pāriet no platīm maksājumiem uz klimata atbalsta maksājumiem, uh, vai mēs varētu um, šos 20% mm, budžetā sasniegt, ja mēs uzdrošinātos? Agines skundz, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies priekšsādātāji un paldies uh, eh, ziņām autoriem. Man bija interesanti uzzināt, uh, runājot par zināšanu, par ekspertīzi, eh, visi tieši maksājumi nebija vērsti uz klimata rīcību, bet jūs diezgan kritiski izteicāties par tiešmaksājumiem vispār. Varbūt jūs varētu precizēt, kāda jūsu pozīcija ir par to. Rekomendācijas ir. Uh, ļoti tādas vispārīgas. Varbūt jūs varētu konkrētāk uh, runāt, konkrētāk izteikties, ja jūs vēlties uh, KLP veidot uh, vidē draudzīgāku, kā jūs to veidotu. Un mans trešais novērtējums ir tāds, ka jūs patiesībā diezgan negodīgi izteicāties, netaisnīgi izteicāties par to darbu, kas notiek dalībvalstīs klimata uh, Eh, pārmaiņu jomā. Piemēram, īrijā mēs eh, cenšamies izmērīt eh, lielopu audzēšanas sektora emisijas un strādājam pie tā, kā energoefektīvāk strādāt un labāk apieties ar kūtsmēsliem, lai samazinātu emisijas. Tātad man šķiet, ka jūs pārāk skarbi izsakāties par to, uh, kas notiek, un neņemat vērā to labo darbu, ko lauksaimnieki dara dalību valstīs. Varbūt, ka viņi to nepasniedz kā uh, klimata rīcību, bet uh, kā efektīvāku lauksaimniecību, bet tas nāk par labu arī klimatam. Varbūt, ka jāmaina ir terminoloģija, jo daudz lauksaimnieki grib uh, strādāt efektīvāk, mazāk resursus izmantot. Uh, un varbūt, ka viņi to nepasniedz kā klimata rīcību. Tātad lūdzu lielāku konkrētību. Pan poseł Rupē. Rupē kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties par prezentāciju. Šis ir tas ļoti specifisks jautājums un ļoti svarīgs jautājums mums visiem. Taču vēl, diemžēl, nav izdevies uh, sasniegt nosprostos mērķus uh, eh, klimatrīcībā un globālos mērķus. Kopumā var teikt, ka vēl neesam izmantojuši visu potenciālu visām rīcībām un pasākumiem, kas uh, ir mūsu rīcībā pat tajos gadījumos, kad šie pasākumi ir bijuši ļoti dārgi. Mums ir kopējais tirgus Eiropas Savienībā, taču mēs zinām, ka ļoti uh, daudz atšķirības starp uh, ziemeļu reģioniem un dienvidu reģioniem. Mēs zinām arī to, ka arī atbalsts, ko saņem lauksaimnieki, nevienmēr ir vienlīdzīgs. Tiešmaksājumi dažkārt var būt pat uh, četras, piecas reizes mazāki dažos reģionos. Taču visi lauksaimnieki Eiropas Savienībā saskars ar tām pašām prasībām. Visiem jāievēro viens un tās pašas prasības, kas nozīmē to, ka dažiem lauksaimniekiem dzīve ir vienkāršāka, un citiem savukārt tā ir daudz grūtāka, lai ievērot visus nosacījumus. Viņam ir jāinvestē, un līdz ar to visi viņu ienākumi kopā ar tiešmaksājumiem aiziet, lai izpildītu šīs saistības. Ļoti bieži cenas um, produkcijas pirkšanai ir daudz, daudz zemāks um, austrumu reģionos nekā rietumu reģionos Eiropā. Vai klimata darbība rīcības kontekstā mēs varētu runāt par taisnīgāku lauksaimnieku atbalstu sistēmu? vai tai būtu jābūt centralizētākai, vai būtu jāturpina ar tiešmaksājumiem, vai drīzāk vajadzētu decentralizēt to visu. Proti, būtu vairāk jāizmanto otrais pīlārs, kad uh, lauksanieki paši sadarbībā ar dažādām iestādēm un partneriem var lemt, kuru aktivitāti turpināt un kuru ne, skaidri zinot, uh, cik daudz naudas par ko saņems. Vēl viens jautājums uh, ir šāds. Es uh, ievēroju, ka lauku attīstības uh, maksājumi katru gadu krītas par 2-3%, kaut arī šķiet, ka kopīgais budžeta apjoms paliek tāds pats, taču aizvien vairāk naudas ir jāiegulda tātad, kā jūs sakāt, šajā klimata rīcībā. Kā tad mēs varam sagaidīt, ka lauksaimnieki tiešām varēs ievērot uh, visu šīs klimata prasības um, situācijā, kad tirgus cenas krītas. Mēs to varam redzēt visā lauksaimniecības uh, uh, nozarē kopumā, gan lielopgaļas ražošanā, gan piena produktu ražošanā un citās. Kā jūs raugāties uz šādu pieju? Agņū, kungs. Paldies, ka ļāvāt man atkal izteikties. Man uh, Tas ir jādara, jo Hoislinkungs man nosauca vārdā, un viņš teica, kāpēc tad, lai viss satrauktos, ja Lielbritānija izstāsies, nu, es esmu satraucies, tāpēc, ka šie 30 miljoni eiro gadā, lai uzlabotu laika apstākļus pasaulē, eh, liela daļa no tā maksās Brītu maks, nodokļu maksātie, un es viņus šeit pārstāvu, un uh, atsaucoties uh, uz vecu saukli uh, ASV mm, nekāda nodokļa bez pārstāvniecības. Jā, dank, jā, jā, paldies priekšsēdētāji, paldies arī par šo ziņojumu šodien. Uh, Kolēģi zina, ka es arī esmu ļoti skeptiski, kas attiecas uz cilvēku radītajām klimatu pārmaiņām. Varbūt uh, eh, revizijas palāta varētu arī ar uh, uh, tādu eh, pārbaudi veikt, kāpēc mums ir bijuši tik. Uh, siltas ziemas, kas bija, kāds bija iemesls šim siltajam posmam līdz 1200. gadam, no 1000 līdz 1200. gadam, un vai revīzijas palāta var atbalstīt to, ka mēs 30 miljārdus uh, uh, iztērēsim klimatu uzlabošanai, Kamēr vakar vakarā es redzēju ziņojumu, ka ANO ģenerālsekretārs bada dēļ Austrumāfrikā sūdzējās par to, ka pasaules sabiedrība nav gatava 4 miljārdus eiro sniegt, lai novērstu to, ka uh, cilvēki mirst eh, badā, lai izglābtu 20 tūkstošu cilvēku. Uh, Tas ir bezatbildīgi 30 miljārdus eiro sadedzināt un uh, neatvēlēt 4 miljārdus eiro um, bada novēršanai Austrumāfrikā. Paldies! Neviens cits nevēlas vairs uzdot jautājumus. Nu, ko tādā gadījumā? es tad uh, vēršos pie uh, mūsu vieslūdzījums vats atbildēja. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies arī deputātiem, kur uzdeva man jautājumus. Šie jautājumi ļoti svarīgi, esmu ļoti priecīgs ka jautājumu bija visai daudz, un tad darīšu visu, lai atbildētu uz tiem. Tad sākšu par secībā ar Agņo kungu jautājumu. Tad arī Desa kunga jautājumu beigās atbildēšu Agņo kungs. Jūs minējāt, ka Eiropas Savienība ir gatava uh, tērēt uh, 30 miljardus, lai, tad, tad, lai uzlabotu laika saks, bet es nezinu, Uh, cik daudz ir, uh, cik liela ir šī iecerē, bet nu, es saprotu jūs jautājumu. Tātad uh, par pārējais budžetu, kas nu saistīts ar klīmata izdevumiem, nu, piemēram, transporta infrastruktūrā. Tas viss ir ļoti svarīgi arī auditā, kas tiek revidēts, kas nē, un arī manos slaidos ļoti skaidri pateikts, ka mēs neesam revidējuši ne klimata saistītu, saistītos izdevumus. Mēs neesam skatījuši atlikušos 80%, kur arī ir iekļauta liela daļa transporta nozares. Ja jūs esat interesēts, tad iesaku arī apskatīt informāciju mūsu mājaslapā, kur ir daudz ziņojumi. Nu, piemēram, dažas gadus atpakaļ mēs publicējām ziņojumu nosaukumu reģionālajās lidostas, svēr, cik liela ir ieguldītās naudas vērtība, arī tur mēs skatījām dienvidu valstu situāciju arī pēc recesijas laiku, pēc 8. gada. Un tur jāteic, ka nemaz tik daudz netiek izmantot šie reģionālie, šīs reģionālās lidos, līdz ar to mēs skatām, cik uh, daudz ir iztērēts naudas un vai tam ir bijusi vērtība. Bet jāsaprot, ko jūs sakat par to, ka svarīgi ir kontrolēt arī transporta emisijas, lai apkarot klimata izmaiņas. Un jā, tas ir aktuāls jautājums. Jūs zinat, ka komisijai un dalībvalstīm arī šeit ir plāni. Tad ir arī jautājums. Jūsuprāt, ļoti liela problēma bija tā, kas ir saistīta ar pārāk lielu, lielām lietus gāzēm. Lietus, kas tagad kļūst aizvien biežāks, tas raisa plūdus. Un tad ir arī apbūvēt ļoti daudz teritorijas. Jā, nu jāsat interesēti šajā jautājumā. Mēs kā neatkarīgā uh, revīzijas palāta esam identificējuši arī jautājumus par plūdiem. Tie ir ļoti būtiski jautājumi, par nopietnu problēmu. Daudz vietā Eiropā pēdējos gados plūdu problēma tiešām ir pieaugusi. Zinātnieki saka, ka tas ir saistīts ar klimata izmaiņām. Un tagad sākām izstrādāt īpašu ziņojumu, analizējamēs izdevumus šajā jomā neesmu piedalījies šie ziņojuma izstrādē, Bertrāns Pakreisi um, ir piedalījies šajā darba grupā, tad, ja vēlaties, varam to visdetalizēti arī apspriest plūdu revidēšanu. Tad, nu, mēs ik pēc 13 eh, mēnešiem nākam klajā ar ziņojumu, tad, nu, es domāju, ka tas būs pieejams 18. gada vasarā. Tad arī jūs minējāt par to, ka ir visai maz informācijas par to, kā komisija ir izvērtējusi izdevumu ietekmi sekas uz siltumnīca efektu gāzēm. Un jums ir taisnība, to mēs arī minam savā ziņojumā, proti, ka nākotnē vajadzētu koncentrēties uz šo mainstreamingu un nemaz nav tik vienkārši. Uh, analizēt visu šo budžetu un katru punktu atsevišķi. Ceram, ka nākotnē komisijai būs jauna metodoloģija, lai mēs izskatītu konkrētos uh, izdevumus, uh, lai tad arī varētu izvērtēt rezultātus un indikātorus saistībā ar klimata izmaiņām. Un tas sasauc ar jūsu sacīto. Nu, lūk, es domāju, ka arī te atbildēs Desa kungu. Jā, kungi jautājumu nevēlos šodien gan iedziļināties debatēs par to, vai klimata izmaiņas vispār pastāv vai nē. Bet, uh, jā, vakardien redzu, ka esat sprieduši par zinātnisku dokumentu, par klimātu izmaiņu ietekmi uz ēs lauksaimniecību. Domāju, ka nu, šis jautājums ir arī komitejas pārziņā un vai cilvēki un kā ietekmē klimata izmaiņas. Pēc 17. gada jau tiek teikts, ka iespējams, ka. Uh, puse no pieaugošās temperatūras no 2001. līdz 2017. kā to izraisījušas siltumnīca efektu gāzes, kas ir pieaugušas tieši pēc cilvēka uh, um, iniciatīvas un darbības. Nu, lūk, tie ir zinātniskie pētījumi, kas to arī pamato, bet nu neiedziļināsimies tagad šais debatēs, par šo nerunā mūsu ziņojums. Tālāk Hauslinkungs. Vai summas ir labi aprēķināts? Jūs te minējāt arī biodegvielu. Uh, un kultūras Vācijā, un šeit jūs minat ļoti ko svarīgu attiecībā uz klimata rīcību pārūsticamu aprēķinu. Tas ir būtiski pār eh, finansiālajiem solījumiem. Un šajā pētījumā arī minam, ka uh, valstu līderi ir apņēmušies 1% no es budžeta eh, atvēlēt uh, šīm mērķim, un tā ir dāvana uh, revidentiem, lai tiešām mēs varētu pārbaudīt šīs summas un raudzīt, vai tās pareizi tiek tērētas. Paplašinot jūsu sacīto, jā. Mēs te varam arī runāt par ziņošanas monitoringu tiecībā uz pašu gāzu emisijām, ne tikai par iztērēto naudu klimata nozerē. Un uh, tad mēs arī ceram to publicēt uh, vasarā šo pārskatu. Jā, par biodegvielu mums arī ir īpašs ziņojums, kur arī ir skārti daži no jūs minētajiem punktiem par vēsturiskajiem mērījumiem šajā jomā. Šķiet šis ziņojums uh, tika izstrādāts gadu atpakaļ, tas ir pieejams mūsu mājaslapā. Nils Kunze, paldies arī jums par jautājumu. Tad eh, es uzskatu, ka lauksaimniecība, lauku attīstība varētu panākt labāks rezultāts. Arī komisārs Hogans to ļoti skaidri pateica savā runā divas nedēļas atpakaļ. Es nedomāju, kā ir tagad laiks būtu pagājis īstenot šo rīcības plānu esošajā daudzgad finanšu schēmā. Uh, daudzgad finanšu schēmā. Arī komisārā Mēdes komanda strādā pie inovācijas rīcības plāna. Digi agrī šeit nav šī rīcības plāna, bet varbūt komisija te varētu detalizēt paskaidrot. Bet vai tad būs šī, šis rīcības plāns? Uh, nākotnē, un arī ziņojumā mēs to minām, ka progress ir iespējams, nu mūsu uzdevums nav runāt par politiku, kā tā jātīstās, tas ir jūsu darbs, komisijas un padomis uzdevums. Bet bija tiešām liederīgi ieteikumi arī šajā zinātnes dokumentā, ko skatījāt vakardien par klimata izmaiņu ietekmi uz lauksaimniecību. Un viens jautājums pievērs manu uzmanību bija šī ideja par to, ka vajadzētu padarīt obligātāku apmācību un paraugprākšu apmaiņu lauksaimniekiem par to, kā mm, pārvaldīt savu saimniecības, lai labāk pielāgotos klimata izmaiņām. Tālāk jautājums par to, vai um, arī lauksaimniecība varbūt tā būt ciešāk saistīta ar šīm klimata izmaksām. Nākotnē tas arī jānosaka likumdevējiem, bet man pār, pārste, pārsteidza arī komisāra Hogana uzruna, kur viņš ļoti skaidri pateica, ka daudz vairāk ir jādara, lai atbalstītu mūsu lauksaimniekus. Mums ir jāprasa viņiem darīt vairāk attiecībā uz viņu ieguldījumu, lai īstenotu mūsu starptautiskās saistības, klīmata un vides ilgspējīgo mērķu sasniegšanā. Nu, tad, uh, Pašlaik komisija arī organizēja konsultācijas par to, kā varētu izskatīties nākotnes KLP. Un nu, tad arī mēs uh, domājam par to, kā uh, labāk uh, mudināt lauksaimniekus darīt vairāk, tas ir ļoti būtiski, un arī šis pētījums ir būtisks, un ziņojums arī par zaļināšanu, kas tika publicēts vēlāk, arī sniegs savu ieguldījumu, jo tur tiešām mēs varam redzēt, kas tad īsti darbos un kas nē. Magīnēs kundzes sacītais atvainojiet Jā, man uzruna likās negatīva. Jā, dažkārt aud auditori izskatās tādi un izklausās, ka mēs raugāmies uz pagātni un negatīvi. Mēs esam negatīvāki ikgadējā atbilstības ziņojumā. Mēs tur atrodam ļoti daudz kļūdu, bet šajā īpašajā ziņojumā, kā šis, eh, tātad par to, vai nauda tiek tērēta atbilstīgi, nu, daram visu, viņš nebūtu tik negatīvs. Nu, tad arī šeit ir piemērs par enerģijas efektivitāti, lauku attīstību, par mājokļu celtniecību, kohēziju fonda izdevumiem. Mēs varam te būt pozitīvi, protams, varam būt arī negatīvi, bet nu, mēs nākam tomēr klajā ar līdzsvarot skatījumu. Un ievadvārdos arī paskaidroju, kā piemēram meža izciršanas jomā rodam labprakse. Andalūzijā, arī Polijā, kur ir viens lauka attīstības plāns, kas nosedz visu valsti. Tad jūs teicāt, ka esam kritiski attiecībā uz tieši maksājumiem. Nē, mēs par specifiskiem aspektiem neesam kritiski. Uzskatām, ka daudzās jomās ir šīs aplēses bijušas pārāk augstā līmenī, pirmajā, otrajā pīlārā. Ropekungs, jūs teicāt, ka lauksaimniekiem nav vienkārši uh, ievērot prasības. Jūs sacījāt, ka ir ļoti uh, liela sarežģītība. Nu, revīzijas palāta savā ikgadēja atbilstības ziņojumā un īpašajos ziņojumos jau ir norādījusi gadiem ilgi, ka ir ļoti sarežģītas Eiropas Savienības regulas. Un tad ir jautājums, vai tas, kā mēs dažkārt mēģinām kaut kā īpaši uh, atrunāt savas intereses, vai tas nenoved pie situācijas sarežģītības. Tad mēs teicām, ka šī uh, klīmēta rīcība aktivitātes un to iekļaušana budžetā ļoti laba lieta. Tas nav vienkārši, lai tas būtu visas budžeta daļās. Uh, To visu var attīstīt, uzlabot nākamajā, piemēram, finanšu periodā. Nu, galvenais izaicinājums ir par to, kā klīmata aktivitātēm jābūt efektīvākām. No nu, tēriņu viedokļu nevajadzētu būt pārāk sarežģītām visām šīm aktivitātēm. lai nesarežģītu lauksaimnieku dzīvi, bet, nu, šīm aktivitātēm ir jābūt, bet visām izlaizītām pusēm ir uh, daudz jāstrādā, lai sistēma būtu skaidra. Es domāju un es ceru, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumiem. Paldies! Could I add one other thing? Vēl viena lieta, ko vēlos papildināt. Mm, paldies sekretariātam par to, ka atgādinājāt. Ja jums liekas, ka uh, šīs ziņojums ir uh, un diskusijas liederīgas, tad uh, revīzijas palātas pirmā palāta, kur es piedalos un kas ir atbildīga pār nabas resursu izdevumu revīziju, mēs izstrādājam uh, vairākus uh, īpašus ziņojumus, kas ir aktuāli šai komitejai. Būs vēl pieci, uh, kas tiks publicēts šogad. Es saprotu, ka jums ir maz laika un neskatīsiet visu ziņojumus, bet pieci ir īpaši aktuāli. Viens ir par certifikācijas iestāžu sistēmu par izdevumiem, un tas būs mājā. Tad būs arī ziņojums par jaunajiem lauksaimniekiem. Jūnijā, jūlijā tas tiks publicēts, kā arī būs uh, lauku attīstības programmēšana oktobrī. Tad ziņojums par pamāt maksājumu sistēmu oktobra beigās. Un vēl viens jau minētais ziņojums, kas varbūt jūs vairāk interesē par zaļināšanu. Tas tiks publicēts gada beigās. Dažādi kolēģi no revīzijas palātas ir atbildīga par dažādiem. Es nes, nestrādāju pie visiem. Arī te būs arī ziņas par klimata izmaiņām. Nu, es ceru, jā, ka šis ir tāds ievads. Un tad varbūt aprunājot citu ziņojumus, mēs atkal varētu tikties un esam objektīvi, neatkarīgi un analizējam faktus. Ceru, ka tas palīdz jūsu darbā. Paldies! Ktoś z Pani Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums? Magīnes skundze. Liels paldies par to, ka norādījāt uz ziņojumiem, kas tiks publicēti, jo tiešām tie mūs īpaši interesē. Manim, piemēram, interesē jauno lauksaimnieku ziņojums, jo tas sniegs analīzi par to, ko esam e, ieviesuši KLP reformā un rādīs, vai mums bija taisnība vai ne. Un pēdējais komentārs Ļoti labi redzēt smaidošu auditoru, tas tiešām ir uh, atsvaidzinoši, un arī Agņu kungs aktīvi piedalījās, nu, droši vien uh, lieldienas tuvojas, tāpēc. Państwa, w ten sposób zamykamy ten punkt. Paldies, dāmas un kungi. Ar to mēs varam noslēgt uh, šo diskusiju. Paldies vēlreiz Vina Ovena kungam par ierašanos, paldies arī viņa darbiniekiem. Es domāju, ka sadarbības starp mūsu iestādēm ir ļoti labā līmenī, un mēs tik tiešām varam visi gūt labu no jūsu darba augļiem. Tagad pievērsīsimies nākamajam darbkārtības punktam. Un šis ir jautājums, kas skar informatīvu rakstura paziņojumu no Hoislinga kunga puses par triloga sarunām. Par to jau diskutējām koordinātoru sanāksmēm. Varbūt, ka došu vārdu Hoislinga kungam pašam, lai viņš iepazīstinātu mūs ar šo jautājumu. Jā, Jā priekšsādātāji, paldies, ka man ir iespēja par to vēl izteikties. Jau šorīt eh, mums bija stundu laiks par to parunāt koordinātoru sanāksmē, un eh, kolēģi eh, tagad, kas bija arī Andrefrens sanāksmēs, domā, ka tas viss iet jau Uh, finiša taisnē. Um, Pēdējie trialogi ar Maltas prezidentūru man nešķiet īpaši produktīvi. Mums bija iespējas, ka Maltas prezidentūra vairāk uzstāj uz uh, padomas mandātu un uh, nemaz neinteresējas par kaut kādiem iespējamiem grozījumiem. Es domāju, ka mēs no parlamenta sarunu komandas puses skaidri parādījām, ka trialogs ir trialogs, tāpēc ka visiem ir jāpiekāpjas kaut kur. Un padomas prezidentūrai arī ir, jā, protams, jāatzīmē, ka pozitīvi ir tas, ka viņi ir saņēmuši jaunu mandātu no padomas. Pēc divpusējām sarunām arī komisārs pateica, ka viņš vēlas ātru rezultātu panākt, un um, arī tur ir tagad mainīta darba metode, un ir bijušas vairākas tikšanās, lai tos kompromisus, kas mums ir tik steidzami nepieciešami, trialogos arī varētu sagatavot. Uh, Tagad ir būtībā četri punkti, kas mums vēl ir jānoslēdz, jāizstrādā, un cerams, ka rezultāts drīz tiks panākts. Pirmkārt, tas ir augu un augstnes jautājums, tad ir siltumnīca jautājums. Tur no Eiropas parlamenta puses mēs izteicām priekšlikumu un ceram, ka būs arī padomas atbalsts, proti ka mēs izņēmumus aprobežosim uz sešām ziemeļvalstīm, kurām ir īpaši apstākļi. Un eh, tas tiek arī sasaistīts ar pesticīgu direktīvu, ka Baltijas valsts, Somija, Zviedrija, bet arī Dānija būs tās sešas valsts, kuras arī turpmāk kā izņēmuma eh, noteikumi varēs strādāt eh, atšķirīgi no pārējās Eiropas. Mēs vēl strīdāmies par to, cik eh, lielai daļai tur jābūt no zemes, no sava, eh, savas eh, saimniecības, bet mēs ceram, ka varēsim panākt tur vienošanos. Tad tas būs tās ziemeļu valstis, kas varēs būt apmierinātas ar to, ka ņemam vērā viņu specifiskos klimata apstākļus, ja varēsim tur panākt vienošanos. Tas izskatās drīz varētu arī notikt, proti, ka uh, um, arī jautājumā par izņēmumu noteikumu piemērošanas pārtraukšanu. Tur uh, bija vienošanās un uh, padomē vienmēr bija bāžas, ka ja mēs uh, um, piesaistīsim uh, datu bāzei uh, šo izņēmumu noteikumu uh, pārtraukšanu, ka tad radīsies jauna birokrātija, bet mums ir vajadzīgas šīs datu sistēmas, lai uh, pateiktu, ka tad uh, bio sēklas ir jāsāk izmantot, uh, citās valstīs tas jau ir standarts, citās nē. Un šo datu bāzi izveidot, tas ir svarīgi bio lauksaimniekiem, visiem, kas šajā jomā ir iesaistīti, un to arī padomi ir sapratusi, ka mums tur ir jāroda risinājums. Uh, Mēs nevaram pateikt, eh, izņēmuma noteikums eh, beigsies attiecībā uz biosēklu uh, izmantošanu 25. gadā. Uh, nevaram to uh, vienkārši pārtraukt, piemērot, ja nav pieejams biosēklas. Mums ir jāskatās, kāda ir situācija. Par bio dzīvniekiem datu bāzes jautājums, tur ir nedaudz sarežģītāka situācija. Mēs esam izteikuši priekšlikumu, ka bio dzīvnieki būtu tur jāiekļauj, nevis eh, datu bāzēs, bet sistēmās, kā mēs par to vienojāmies, bet ka tad arī tur būs datu bāze, um, datu pamats, uz kuru balstoties mēs varēsim tad noteikt, kad šie noteikumi beigs darboties un bio dzīvnieku audzēšanas jomā, piemēram, vistu eh, jomā eh, Eh, ir valstis, kas izmanto biovistas, un citās valstīs savukārt eh, nē. Runājot par sēklām, un tas ir eh, saistīts arī ar iepriekšējo punktu, uh, kur mēs kā parlaments teicām, ka mums ir vajadzīgs atsevišķs uh, regulējums sēklām biojomā. Mēs nevaram gaidīt, kad komisija iesniegs jaunu ziņojumu, jaunu priekšlikumu attiecībā uz sēklu regulu. Mums ir biosektoram jādod iespēja arī ar savām sēklām uh, iet uz priekšu. Ne jau visas uh, biosēklas atbilst uh, konvencionālās audzēšanas sēklu eh, kritērijiem. Tur komisijai bija zināmas problēmas, tagad eh, tā ir signalizējusi, ka um, būs politisks eh, paziņojums un cerams, ka tādējādi varēs panākt vienošanās. Tas gan ir šos pirmsākumos, tas jāatzīst, bet mēs e, vēlamies, lai tas viss iet pareizajā virzienā. Mēs nedrīkstam šo delikāto jautājumu vienkārši atstumt malā, sakot, ka gaidīsim jaunu sēklu likumdošanu un tad kādreiz to risināsim. Tas ir jāatrisina tagad. Runājot par vienu no delikātākajiem um, punktiem, politiskajiem punktiem jaunas robežvērtības bio jomai. Tur pozīcijas joprojām vēl nav mainījušās. Neformālajās sarunās, manuprāt, mēs tuvojamies uh, parlamenta nostājai, proti nogaidīt komisijas ziņojumu, proti kā tad ir situācija, no kurienes tad nāk piesārņojums, kādā apjomā tas ir, vai tas ir ražotāji vai apstrādātāji eh, daļā vai tirzniecībā, tas nonāk eh, sēklās un tad, eh, ja mēs tagad runājam tādā neskaidrā situācijā, um, visi saka, ka tā nav viņu problēma. Mums jāatrod tur ir pragmātiski risinājums. Vēl pēdējais punkts, ko gribēju pieminēt, tas mums kā parlamentam ir e, ļoti svarīgs, izšķirīgi svarīgs. Ja mēs pastiprinātu kontroles, es domāju, ka tas ir visu iesaistīto pušu uh, nolūks, proti pārbaudīt arī kontrolētājus. Uh, Eh, tur ir trūkumi. Galu galā ir jānodrošina, lai būtu arī kapacitāte, lai to varētu īstenot. Eh, nav nekāds jēgas izveidot kontrolas sistēmas, ja tie, kam ir jākontrola, nevar šo darbu izdarīt, un to var darīt tikai komisija. Bet tad arī ir vajadzīgas attiecīgās struktūras. Mums ir daudzi gadījumi, kad tiek ziņots par lietām, bet uh, neviens to neizmeklē, jo neviens nejūtas atbildīgs vai arī sistēmas nesaskan. Tātad kontrolei ir jābūt efektīvākai, kontrole ir jāuzlabo, un tas ir tas pamatu pamats, uh, uz kura varam veidot tādu ticamu uh, lauksainicības politiku. Un te mēs vēl gaidām komisijas atbildi, kā šo situāciju varētu uzlabot. Tas tā īsumā, kā jau teicu, uh, Vēl divi trialogi ir e, gaidāmi 3. maijā un 31. maijā. E, mēs arī koordinātoru sanāksmē vienojāmies, ka noslēguma trialogā būs komisārs un komitejas priekšsādātājs klāt, lai visiem būtu skaidrs, cik šis jautājums ir svarīgs. Es gribu pateikt vēlreiz. Uh, Eh, skaidri vēlreiz sākt ar jaunu prezidentūru un atkal visu šo procedūru iet no sākuma. Nu, to es nevaru uh, prasīt ne no mūsu sarunu komandas, ne no otras puses. Tam ne, tur nevienam nav interesi to darīt. Tātad es aicinu strādāt aktīvi, lai eh, šajā prezidentūras laikā noslēgtu, un es domāju, ka arī prezidentūra ir sapratusi, ka mēs izdarām spiedienu, ka mums šeit ir jāpanāk rezultāts. Uh, nesasniegt rezultātu, tas būtu ļoti slikti, jo ir uh, arī uh, jālisabonizē šī likumdošana, līdz šim tas nav izdarīts, un mēs nevaram gaidīt vēl gadiem ilgi, līdz saņemsim savas uh, tiesības bioregulā. Kā jau teicu, es uh, paužu cerību, ka galu galā mums tas arī izdosies. Paldies! Bosu Līdz. Līdz. Kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentam par viņa visaptvarošo ziņojumu. Mēs kā ēnu referenti aizvakar uh, tikām visaptvaroši informēti par sarunu gaitu un par to, kas notika pēc pēdējā uh, trialoga. Uh, Un līdz ar to mēs varējām arī sekot lietu attīstībai pēdējo nedēļu gaitā. Un iepriekšējā trialogā man bija līdzīga sajūta kā Hoislīna kungam, ka mēs pamanījām, ka e, mēs netiekam gandrīz nemaz uz priekšu, un prezidentūra nobloķējās, un mēs e, redzējām, ka tagad uh, grupās, eh, kas izstrādā tekstus, ir zinām virzība, um, notiek zinām virzība uz priekšu ar kompromisiem, un es esmu tāds piesardzīgi optimistisks, ka mēs šīs Maltas prezidentūras laikā vēl varētu uh, nonākt pie eh, noslēguma, pie vienošanās šajā jautājumā. Un tad uh, Es ceru, ka noslēgumā arī būsim eh, varē, eh, radījuši kaut kādu pievienoto vērtību un varēsim teikt, ka šī jaunā eko regula um, ir solis uz priekšu uh, ekoloģiski ražoto um, produktu jomā un arī šiem lauksaimniekiem, kas strādā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Thank you, Chair. Tie kolēģis. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Takula kungs. Godātie kolēģi, es gribētu komentēt eh, jautājumu par eh, ziemeļu organiskajām siltumnīcām. Es eh, šovakar, starp citu, dodos māju uz labu zemi, un mums uh, ir vēl vairāk nekā metru bieza sniega kārta. Tāda lūk ir klimatiskie apstākļi pie mums. Bet, nu, atgriežoties pie nopietnākiem jautājumiem, ir skaidrs, ka uzņēmējdarbība un politikas uh, sasaiste ir ļoti svarīga. Paldies uh, par kompromisu iespējām un par to, ka mēs. Uh, balstāmies uz uh, Ziemeļu un Baltijas uh, valstīm, kas uh, iegūda savu ar tavu organiskās uh, lauksaimniecības un siltumnīcu izveidē un uzturēšanā. Taču, protams, ir vēl daudz un dažādi problēma, ar kurām mēs saskaramies. Komisija ir uh, piedāvājusi to, ka atsevišķām dobēm ir jābūt 80% uh, šajās siltumnīcās. Jāizmanto vislabākais augsnes veids, kas ir vispiemērotākais uh, katrai uh, sugai, lai nevajadzētu izmantot pesticīdus. Šāda veida augsne nav atrodama visur, un to var importēt no citām valsts daļām. Tātad šāda veida prasības varētu nereti apgrūtināt uh, zaļās siltumnīcas uh, ziemeļos. Uh, es tiešām ļoti ceru, ka jūs ņemsiet vērā šo nopietno problēmu trilo, trilogos par to, ka organiz, lai nodrošinātu to, ka uh, Organiskās, bioloģiskās siltumnīcas joprojām un lauksaimniecības var turpināties arī Ziemeļa Eiropā. Pretējā gadījumā tas arī būtu pretēji mūsu zaļināšanas un KLP principiem. Paldies! Ganz herzlichen Dank. Sie haben mich zwar mit meinem Namen. Sirsnīgs paldies, jūs nosaucāt manu uzvārdu, bet es gribētu runāt kā Eriksona True. Es runāšu tātad aizstājot sociāldemokrātu uh, ēnu referentu Eriku Antroju, kurš nevarēja ierasties. Viņš uzrakstīja uh, to, ko viņš grib teikt. Bioloģiskā regula tas ir sarežģīts likumdošanas akts, kas uh, skar dažādas jomas, un uh, Antrokungs norāda, ka bija jau visaptroši diskusijas koordinātoru vidū. Un tagad mēs esam pēdējā posmā ar Maltas prezidentūru, un mūsu centieni šo ziņojumu noslēgt uh, būtu jāturpina. Tā viņš uzskata. Uh, sarunu komanda no Eiropas parlamenta ir gatava pielikt papildus pūliņus sarunās un ir pilnīgi pārliecināta, ka tehniskas tikšanās ir ļoti būtiskas, un trialoga 3. un 31. maijā uh, tas būs noderīgi, kad būs bijušas šīs tehniskās sarunas. Tāpēc mēs gribētu lūgt eh, Maltas prezidentūru atvēlēt vairāk laiku sagatavošanās sanāksmēm. Komisārs Hogans un arī komitejas priekšsēdētājs kopīgi ir uh, teikuši, ka viņi ir gatavi vadīt sanāksmes, eh, un es eh, mūsu ēnu referentu vārdā vēl gribētu uh, minēt dažus punktus, kas ir svarīgi. Par sēklām šeit uh, arī turpmāk ir diskusijas par uh, ketargano materiālu. Tālāk siltumnīcas, šīs sešas Ziemeļu un Baltijas valsts, tas var darboties, bet jautājums par augsnes izcēlesmi vēl nav noskaidrots. Tagad par datu bāzēm. Šeit ir panākts gūt labs progress, bet šajā punktā būs, tas viss atkarīgs arī no kompromisa par sēklām, par pesticīdiem. Tā joprojām ir liela problēma, par kuru ir jāatrod kompromiss. Eriksona Trā eh, tālāk eh, uzsver, kā varētu mm, būt tālāk attīstība. Mums vajadzētu mēģināt pierunāt Maltas eh, prezidentūru vairāk piedalīties sagatavošanās sanāksmē, un arī politisko grupu darbiniekiem būtu jāļauj piedalīties, ja tas ir nepieciešams, un arī ēnu referentiem, kuriem ir laiks piedalīties tehniskajās sanāksmēs. Tātad viņš lūdz paplašināt komandu. Uh, Otrakārt, ēnu referentu sanāksmēm vajadzētu uzreiz tikt sasauktām ātri pēc 3. māja, lai novērtētu progresu un pirms 31. māja arī vajadzētu vēlreiz satikties. Un treškārt, uh, Eh, vajadzētu jau tagad saplānot vajadzīgās sanāksmes, lai nodrošinātu pienācīgu sagatavošanos. Eriksona Tro gribētu noslēgumā vēl uzsvērt to, ka nepārtrauktība ir ļoti, ļoti svarīga šobrīd, un viņš uzsver, ka mēs uzstājam uz to, lai referents turpina diskusijas līdz pat pēdējiem eh, trialogam, eh, kad sēdz vadību pārņēmis komisārs un komitejas priekšsēdētājs. Pateicos Antrokungu vārdā referentam un arī citiem ēnu referentiem. Man ir prieks, ka es neesmu atbildīgi par šo ziņojumu, jo tas ir ļoti sarežģīts, un man bija prieks, ka varēju šodien tikai nolasīt mūsu ēnu referentu teikto. Aņūkungs, lūdzu. Mēs runājam atkal par to, ka Eiropas Savienība noteiks noteikums par bioloģisko audzēšanu. Uh, Ja nemaldos, tas eh, pirms trim vai vairāk gadiem te sākās. Komisija ir tik izlēmīga pieņemt noteikums par visu, bet tā saskars ar problēmām padomas līmenī. 28 lauksaimniecības ministri tiekas padomē, un viņi atzīst, ka šī nav joma, kurā vajadzētu Eiropas Savienības likumdošanu, jo, kā mēs dzirdējām no Takulas kunga, no Somiņas, ja nemaldos, ka eh, Somijas eh, bio eh, patērētāji diezgan priecīgi ir, ka var ēst dārzeņus no um, siltumnīcām ziemeļos, kaut gan augsts ir importēta. Nu, viņi ir apmierināti ar šiem produktiem, un es arī nezinu, Takls kungs, kā patērētāji teiktu, o, nu, uh, bioloģiskais lauksaimnieks tu nespēlē pēc noteikumiem. Nav nekādas spiediena no patērētājiem. Tas viss nāk no komisijas, un tā vienkārši ir uh, nepārvaram vēlme pieņemt likums. Un ja es pajautātu tipiskajam uh, bio produktu patērētājiem, un mūsu valstī ir apmēram 4%, ko jūs sagaidāt no bioloģiskajiem produktiem, viņi teikt trīs lietas. Viņiem nepatīk uh, mākslīgie uh, mēslojumi, uh, viņiem patīk, ka um, bioproduktiem to nelieto, viņi, viņiem nepatīk arī mākslīgie pesticīdi, un viņi grib um, tādu sajūtu, ka. Uh, ka viņi var ilgi patērēt šos bioloģiskos produktus. Tātad, uh, un tas viss atbilst, un uh, ja jūs cenšaties uh, visus sīkumus standartizēt visās 28 dalībvalstīs, jūs padarīsiet uh, neiespējamu uh, bioloģisko lauksaimniecību Eiropā. Līdz ar to šī produkti vai nu nebūs, vai nu būs pārāk dārgi. Lūdzu, atstājiet to dalībvalstu ziņā un certificēto iestāžu ziņā šajās dalībvalstīs. Paldies! Sev Dorfmana. Dorfman kungs, lūdzu. Jā, tankie, Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribētu vēlreiz pieskarties uh, pesticīdu palieku jautājumam. Šobrīd Eiropā ir diezgan absurda situācija. Gandrīz visās Eiropas valstīs bio produktos var būt tāds pašas paliekas no pesticīdiem kā parastajiem uh, Uh, produktiem, un to neviens patērētājs, manuprāt, nesaprot. Un tad ir dažas valstis, kā piemēram tā valsts, no kuras es nāku, vai Beļģija, kuras pat, pas, patstāvīgi ir ieviesušas citas robežvērtības, proti 0,1 mikrogrammus uz kilogramu pierādāmā uh, palieku, uh, pierādāmais paliek slieksnis. Un es dzirdu, tas arī mans jautājums uh, referentam, uh, ka varētu būt kompromiss, ka atstāsim to dalībvalstu ziņā. Un es domāju, ka tas būtu sliktākais variants, ko varētu panākt, jo tad šis nelīdzsvars turpinās patstāvēt, un arī turpmāk būs tā, ka mani augļu ražotāji būs spiesti šo uh, robežu ievēlot, bet ja avols tiks importēts no Vācijas, tad uh, Eh, tajā varēja, varēs būt tikpat daudz pesticīdu palieku kā konvencionālos produktos. Mēs eh, mūsu reģionā eh, ražojam pusi no bioāboliem Itālijā, un mums ir pieredze. Koislinkungs teica, ka nevar saprast, no kurienes ir šīs palieks, bet tas ir skaidri zināms. Mums ir pētījumi un analīzes, kas pierāda, no kā tas nāk. Um, tas nāk tikai no kaimiņu zemēm, no, piero, tātad, no tām saimniecībām, kas ir blakus biosaimniecībām. Piemēram, manā reģionā ābola audzēšanā um, tur uh, uh, šīs paliekas bija ābolos, kas bija tuvāk kaimiņu zemēm. Um, kāda saimniecības vidējā daļā tur nav ābolos nekādas paliekas, uh, bet uh, Eh, jo tuvāk kaimiņu saimniecībām, eh, jo vairāk šis paliek. Tas skaidri parāda, no kurienes tas nāks. Bet, ja eh, jūs atro, ja tātad atro, atrast cābols tuvāk robežai, kuram ir pārāk daudz palieku, tad viņš visu ražu nevar vairs pārdot kā bioloģiskos ābolus. Tad iedomājieties, kādas ir ekonomiskās sekas. Šeit nebūtu, manuprāt, grūti atrast kompromisu. Vienkārši vajadzētu saprast, ka uh, Abas lietas, kas šobrīd notiek, šī pierādāmā robeža un arī eh, šīs konvenciālās eh, robežvērtības, tas viss ir neprāts, tas viss nav loģiski. Šīs te robežvērtības konvenciālajiem produktiem vienkārši nav nepieciešams. Mēs nevaram uh, paskaidrot nevienam, kā tas var būt, ka bioloģiskajos produktos var būt uh, tikpat daudz pesticīdu paliec kā parastajos produktos. Tas vienkārši absurdi. Un pat parastajos augļos dārzeņos eh, nedrīkst pārsniegt šīs robežvērtības, jo tad šos uh, produktus vairs nevar pārdot. Šeit ir jāizlāda, zinām, labā grība no visām pusēm, lai panāktu kompromisu, bet katrā ziņā vajadzētu uh, novērst to, ka tas tiek atstāts dalībvalstu ziņā, jo tad viss paliks kā līdz šim. Uh, un uh, iekšējam tirgumu, eh, tas uh, neatbilst iekšējā tirgus noteikumiem. Nevar būt tā, ka ir uh, lauksaimnieki, kuriem ir striktāki noteikumi jāievērā no kā citiem. Takuls kungs, lūdzu. Kiitoksia, puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es um, izmantošu. Uh, debesšķīgo somu valodu, lai sazinātos ar jums šoreiz. Gribētu teikt pāris vārdus Agņokungam, kurš uh, mani pieminēja savā komentārā. Uh, Somijā ir tā, tiklīdz uz kādu pieminat, saucot viņu vārdā, tā tam cilvēkam ir tiesības atbildēt. Uzskatu, ka dalībvalstīm būtu jāvar piemērot tiesību akti, balstoties uz lokālajiem vietējiem apstākļiem. Somijas ziemeļos nav piesārņojuma, nav rūpniecības. Ir ļoti tīrs gaiss, tīra augsne, ļoti viegli ir uh, audzēt uh, lietas bez jebkādiem pārplikumiem. Uh, Un es domāju, ka tur var pilnīgi noteikti garantēt drošu pārtikas eh, ražošanu. Somu patērētāji zina, cik eh, laba ir viņu pārtika. Un, diemžēl gan Eiropas eh, patērētāji nezina, cik laba ir somu pārtika. Katrā ziņā es uzskatu, ka Dalībvalstu ziņā būtu jāatstāja rīcības brīvība, un uzskatu, ka būtu jāveicina bioloģiskā lauksaimniecība tādā veidā, kā tā ir Somijā. Mūsu augsne ir tīra, ūdens tīrs, gaisa tīrs, laikapstākļi nevienmēr optimāli, taču pārtikas rūpniecībai tie tomēr ir labvēlīgi. Jā, paldies, kolēģi! tūlīt atsaukšos uz šo jautājumu, jo tur mēs diezgan stingri teicām, ka tas attieksies uz uh, šiem uzņēmumiem, kas to jau tagad darba ir runa toreiz par 20 hektāriem, lai nodrošinātu viņu līdzšajā darbību. Tad, kad tas tika apspriests uh, padomē, tad uh, pēkšņi sāka runāt par to, ka šī siltumnīca ar atsevišķām dobēm, ka tas attieksies uz visiem. Un tad, tad ir jautājums, vai mēs tagad aizsargāsim tos ražotājus, kam jau tā ir grūti viņu klimata apstākļos, vai tagad uh, mēs ļausim visiem tādu no nu, augstnes neatkarīgu ražošanu. Nu, tad būs uh, konkurence starp uh, Itālijas un jūsu ražotājiem, tāpēc šie izņēmumi ir jāierobežo. Un mēs ilgi strīdējāmies par kompromisiem. Uh, 54. platumgrāds, 62. platumgrāds. Nu, es zinu, ka par šīm atsevišķajām dobēm mums vēl ir jāatrod risinājums, bet mums arī ierobežojumi ir jāierobežo. Šie izņēmumi ir jāierobežo, jo pretējā gadījumā sākas konkurence starp pārāk daudziem ražotājiem. Tātad tas ir ļoti grūti rast kompromisu starp tiem Eiropas ietvaros, kuri uh, būtībā, jā, jau klimata dēļ viņiem ir vajadzīgi izņēmumi. Un tas ir tāds tipisks eh, gadījums, eh, un ir jādomā, kurām valstīm tad to attiecināt un kurām nē. Diemžēl padomē vairākums neatbalstīja mūsu sākotnējos priekšlikumus, bet es domāju, ka mēs tur atradīsim eh, kompromisu. Uh, Dorfman kungs par pesticīdiem. Jā, par to jau ir runa. Šos pētījumus es arī zinu, arī Vācijā mēs esam tos veikuši, no kurienes tad uh, nāk pesticīdu piesārņojums. To vienmēr var teikt, ka tās ir uh, saimniecības, kas ir blakus, jā, var uh, teikt. Uh, ka kaimiņš ir nepareiz rīkojies, bet, nu, ir šādās saimniecībās uh, Eh, šīs noplūdes un. Eh, eh, nu, tur nevar saukt pie atbildības šo kaimiņu ražotāju. Nevar teikt, ka viņš nevar tagad laist tirgo savus produktus, jo tad būtībā mēs atņemsim šiem uzņēmējiem iespēju darboties. Bet uh, mums ir tad jāpasaka, uh, ko komisija, no kurienes tas nāks. Eh, viņi kādreiz arī mēģināja ieviest eh, zīdaiņu barībai eh, robežvērtības, bet es gribu skaidri teikt, ja jau tā ir, tad jābūt regulējumam, vai nu jābūt zināmam attālumam, vai zināmam apdrošināšanas noteikumam, to mēs varam vēl vēlāk apspriest. Uh, Tagad mēs to mm, nepanāksim, bet mūsu priekšlikums, un tāpēc man eh, nepatīk padomas eh, priekšlikums, eh, katrs var darīt kā grib, katrai dalībvalstī tad būtu savu noteikumu. Tā nav mana nostāja, un tai nevajadzētu būt parlamenta uh, kolēģi nostāja tagad teikts, katram, katram atstāsim rīcības brīvību. Mēs taču vēlamies Eiropā harmonizētus standartus un vienādus konkurences apstākļus bet mēs nevaram apiet to situāciju, ka tās trīs valstis, kam tas tagad ir, padomē vienmēr balsos pret, kad mēs kaut ko veidņāsim mainīt. Nu, paraudzīsimies, kā uh, to uh, panākt. Mums ir jāpanāk tāds vienots Eiropas risinājums. Tāda ir realitāte, jo padome uh, tiešām tagad ir sašķēlta uz pusēm. Uh, ja tur mēs nepanāksim uh, risinājumu, tad šī pakete netiks apstiprināta. Un jūs zināt, ka arī parlamentā pat politisko grupu ietvaros ir domstarpības. Tātad mums vispirms ir jāpanāk tāds uh, datu pamats. Uh, uz kā balstīties, un tad mēs varam konkrētāk un efektīvāk ķerties klāt šiem jautājumam. Un es ļoti skaidri saku, ka jā, ir eh, piemērošanas problēma, proti, ka tiek eh, izmantoti līdzekļi, kas eh, nav pieņemam bioloģiskā lauksaimniecībā, tad attiecīgie dalībvalstī ir jārīkojas. Tad nevar pieļaut tādus līdzekļus, kuri E, izsmidzēšanas rezultātā, piemēram, var nonākt simtiem metru tālāk bioloģiskajās lauksēmniecībās. Un to es esmu vienmēr arī teicis jau no sākuma debatēs, ka pesticīdu piesārņojums nav bioloģiskais lauksaimniecības problēma un nevar visas sekas uh, uzkraut tad bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kam tas viss ir jārisina, jo tad mums būtu tikai uh, Uh, bioloģiskā lauksaimniecība kaut kur lapzemē, tīros reģionos un nevis uh, uh, Dienvidu Tirolē vai citur, kas ir intensīvās lauksaimniecības reģioni. Visiem taču ir tiesības līdzās pastāvēt, un tas attiec arī uz bioloģiskiem lauksaimniekiem. Varu tikai uh, apliecināt, ka diskusiju procesu mēs turpināsim pietiekam atvērtā veidā. Jūs varat vienmēr pie mums vērsties uh, un uh, ēnu referentu tikšanās arī jau ir plānotas, lai visus kompromisus, ko mēs iesniegsim, arī apspriest ar ēnu referentiem. Nevienmēr esam visi viensprāts, bet tur arī tad ir jāpārstāv vairākumu viedoklis. Paldies! Paldies! Tas arī viss par šo punktu. Mēs eh, dzirdējām no referenta beigās noslēdzošos vārdus, un tad, nu, cerams, ka šīs prezidentūras laikā mums izdosies noslēgt trialogu sarunas un vēlu referentam veiksmi. Un tagad nākamais punkts - integrētā lauku saimniecības statistika. Mūsu vidū ir Eurostat pārstāvi. Statistika rolnih, kas zastompi obozujące. Tad uzklausīsim prezentāciju, ir kunāks klajā komisija. Šie dati ir no 96. gada. Un tiek veikti pētījumi ik pēc desmit gadiem. Te nav runa tikai par saimniecību lielumu, bet ir iekļaut vēl arī daudz citi aspekti, tā skaitā, ko saimniecības arī dara ārpus tīri lauksaimniecības aktivitātēm. Tad šī sistēma ir arī Eiropas lauksaimniecības statistikas pamatā. Komisija vēlas to padarīt elastīgāku. Un tagad vārds komisijas pārstāvēja Kristīnai Virtskundzei. Problēma. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un viņi mums to visu paskaidros. Lielas paldies priekšsēdētāji! Esmu Kristīna Virts Un uh, es esmu arī reģionālā sektorālā statistikas departamenta vicepriekšsēdētāja atbild arī par zivsaimniecību, citiem jautājumiem. Paldies par sniegto iespēju iepazīstināt jūs ar komisijas priekšlikumu par pamat regulu pār Eiropas lauksaimniecības integrēto statistiku jau 16 gadus. Eiro dalība valstis Eurostatam eh, ir sniegušas ļoti daudz dažādu, stat, dažādu statistiskos datus, lai varētu atbalstīt politiku, kas balstās uz datiem KLP, kā arī klimats un eh, vīdes aktivitātes, kā arī daudz citas Eiropas saimnes politikas, ir atkarīgas no kvalitatīvas un salīdzināmas statistikas. Uh, Taču šī statistika ir jāpiemēro mainīgajai pasaulē, lai šī statistika joprojām būtu liederīga. Un te runā tikai par uh, uh, lauksaimniecību un klimatu, kas mainās, bet arī oficiālā statistika mainās pašlaik. Eiropas lauksaimniecības statistikas dati tiek apkopoti balstoties uh, deviņiem galveniem tiesību aktiem Tajā pat laikā mums ir nepieciešama aizvien vairāk dati dažādām politikām. Kopā, protams, tas viss jāskatā resursu samazināšanas realitāte. Kā jūs minējāt, ir juridiskais pamats struktūrālai statistikai, lai varētu apkopot ik pēc desmit gadiem lauksaimniecības datus, un tad juridiskais pamats uh, beidzās 2016. gadā. Tātad ir ne tikai ik pēc desmit gadiem mēs apkopējam lauksanīcības datus, bet uh, mēs to daram arī vēl vidustermiņā, arī ik pēc trim, uh, četriem gadiem. Tagad nav no juridiskā pamata nākamajiem lauksainiecības datu apkopošanas uh, procesiem. Esam apkopojuši Uh, un izstrādājuši programmu pēc 20. gada, un tā ir lielākā programma, lai modernizētu lauksainiecības statistikas datu apkopošanu, lai atbildētu uz datu apkopošanas vajadzībām. Un tad arī, lai Nacionālajā statistikas dienestī um, nesliktu zem liela sloga, datu vākšanas sloga. Uh, Tad stratēģijas mērķis ir izvēlēties šīs divas, eh, divu fāžu pieeju, tātad vispirms uz divas pamatregulas. Pirmā pamatregula, lai nodrošinātu lauksaimniecības un struktūrālo datu apkopošanu, vispirms jau individuālo saimniecību līmenī kā arī apkopot pārējos elementus otrajā pamatregulā. Pēdējo divu gadu laikā, kopš 13. gada, esam attīstījuši pirmo, izstrādājuši pirmo pamata eh, regulu integrēto lauku, lauksaimniecības statistikas regulu, kuru tad arī šodien jums prezentēšu. Pavisam īsi paskaidrošu, kā AFS regula, tā, tad tā mēs saīsinām integrēto lauksaimniecības statistiku. Uh, Mērķis ir saimniecības līmenī apkopot struktūrālos datus, lai ņemtu vērā vīdes un ekonomiskos aspektus lauksaimniecībā. Nu, piemēram, tas ļaus izvērtēt arī politikas lēmumu ietekmi, analizēt, ņemot vērā saimniecību izmēru, tipu, lauksaimnieka vecumu vai kaut kā citādi kombinējot šo saimniecību uh, raksturlielumus. Kā jau es minēju, būs vēl arī otra pamatregula, kas uh, tiks piedāvāta vēlākā stadijā, bet tā galvenokārt noseks igadējos statistikas datus, piemēram, par kultūrām, par pesticīdiem, mēslojumiem un sēklu piegādu lauksaimniekiem un uh, Tad o, arī te tiks nosektas abas fāzes saimniecība, ne tikai, bet arī, piemēram, apkoposim datus arī par kautuvēm un tam līdzīgi. Tad arī te nodalīsim bioproduktus, tas arī tiks iekļauts, lai varētu tiešām īstenot a, šo svarīgo politiku monitoringu, par ko tikko arī bija runa. Tad kāda ir šīs regulas struktūra? Te ir pamatdati, kas ir e, jābūt pieejamiem visām saimniecībām visā Eiropā, visām saimniecībām, kurām ir noteikti minimālais uh, izmērs. Te ir ņemam vērā zemes aspektu, uh, lopu skaitu. Uh, kā arī lauksaimnieks, kurš pieņem lēmumu par to, kā saimniecība darbojas. Tad uh, šo informāciju mēs apkopojam visās saimniecībās, un tad arī uh, tas viss tiek aprakstīts, ja rakstura lieluma tiek aprakstīta pamat aktā, kas ir arī jūsu rīcībā. Nu, lūk, šie ir pamat dati. Un ja tos papildināsim ar dažādiem moduļiem, piemēram, par vidustermiņu horizontu struktūru, lai netiktu šī informācija sniegta katru gadu, piemēram, par mājokļiem, par uh, vīnu lauku uh, struktūru datiem un tam līdzīgi. Tad būs arī menedžmentu, prakse par darba, rokām, vidas aspektiem augsnes pārvaldība, lauku attīstība, apūdeņošana. Visa šī informācija par moduļiem tiek savākta no atsevišķām saimniecībām, nedz no visām vienlaikus. Līdz ar to arī regulas sloks vairs nav tik smags saimniecībām, kā tas ir bijis līdz šim nu, juridiskie nosacījumi ir tādi, ka šie moduļi tiek definēti pamatregulā, un tad rakstura lielumi tiek definēti īstenošanas regulā. Tas uh, tiek darīts tādēļ, lai būtu elastība, lai mēs varētu laika gaitā pielāgot datu apkopošanu, lai varētu piemēroties mainīgajām politikām, lai varētu arī uh, izmantot administratīvo datu avotus. Tad regula paredz vēl ad hoc datu uh, pārskatu ieviešanu komisija to ir piedāvājusi, lai būtu šāda iespēja, proti, ja rodas jauni aktuāli jautājumi politikās, piemēram, jaunajā KLP, un tas būs zināms tikai tad, kad arī tiks pieņemts jaunais datu savākšanas juridiskais pamats tad arī attiecīgi definēsim šo datu apkopošanu, un tas būs jādara arī īstenošanas akta starpniecību. Mēs piedāvājam izmantot īstenošanas delģētos aktus, lai nodrošinātu nepieciešamo elastību lai atbildētu uz vajadzīgo datu apkopošanu, ņemot vērā jaunās politikas. Uzskatām, ka šī elastība tiešām ir vajadzīga, jo tehnoloģijas nepārtraukt attīstās, ir eh, digitalizācija, kas kļūst aizvien eh, lielāka. Tad, eh, ja tagad mums būtu konkrēti jāatrunā, kādas datu apkopošanas metodas mēs vēlamies īstenot, arī 2026. gada programmā, tomēr uzskatām, ka ir nepieciešams paredzēt arī pielāgoties nākotnes vajadzībām. Lūk, tas attiecas uz šo lauksaimniecības saimniecību integrēto statistikas regulu. Uh, par lauksanīcības dātu apkopošanu, kas tiks īstenot arī 2020. gadā, 23. gadā un 26. gadā. Mēs apkoposim datus no atsevišķām saimniecībām. Šie būs parauga dati. Lai samazinātu tādējādi slogu uz lauksaimniekiem dažās dalība valstīs, tas arī samazinās uh, uz tā, šo datu apkopoto saimniecību skaitu. Rumānijā, piemēram, šis skaits samazināsies uz pusi no 12 miljoniem saimniecību 2020. gadā, 3,5 miljonu saimniecību. Mm, saimniecībām nevajadzēs sniegt datus. Tāds ir priekšlikums. Un, lai sasniegtu šo mērķi, lai varētu tad nodrošināt sālīdzinošu lauksaimniecības datus visā Eiropas Savienībā. Tad uh, regula būtu jāpieņem 2018. gadā, lai uh, dalību valstīm būtu laiks sagatavot šo visai apjomīgo darbu. Salīdzinot ar situāciju iepriekš šajā regulā, Paredzam arī to, ka dati būs pieejami ātrāk nekā iepriekšējos pārskatos, lai jau laicīgāk varētu tos izmantot un atbildēt un reaģēt uz politikas vajadzībām. Nu, lūk, esam gatavi arī izdiskutēt šo regulāru komiteju. Paldies! Pan posel Takula. Takols kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies komisijai pār eh, to, ka prezentējiet mums šo priekšlikumu. Un tagad daži vārdi. Pēderlī kunga vārdā. Aldis grupa. Stāstīgs datu apkopošana lauksaimniecībā ir ļoti svarīga. ir svarīga informācija par situāciju. Tas mums palīdz arī identificēt potenciālās problēmas. Dati mums sniedz arī ļoti labu skatījumu, vadlīnijas, kad domājam, kā varētu mainīt politikas, kas skar lauksaimniecību un lauksaimnieku darbu. Tad dati ir svarīgi arī lauksaimniekiem un organizācijām, lai viņi visi varētu iegūt in, uh, datus, informāciju par situāciju lauksaimniecības sektorā. Tas būs svarīgi arī pētniekiem, varēs izmantot šo informāciju attīstot jaunas tehnoloģijas un inovācijas Mēs varam diskutēt par noteikumu izmaiņām, kas attiec uz harmonizēto statistiku Eiropas Savienībā. Jo šie noteikumi ir spēkā jau kopš 96. gada. Jaunie noteikumi ir uh, jāizmanto jau sākot ar 2020. gadu. Tad, lai sagatavotos šai situācijai, mums ir nepieciešami tādi noteikumi, kas uh, tiktu izdiskutēti pēc iespējas ātrāk no Aldis un Federlīga kunga. Um, mēs piedāvājam sekojošos principus šajā dusjē. Vispirms cik vien tas ir iespējams izvairīties no papildus sloga lauksaimniekiem, kā attiecībā uz dātu savākšanu, nodrošināt arī to, ka pieprasītie dati attiecas arī uz tātad lauksaimniecības darbu. Un tad arī datu apkopošanai jābūt pēc iespējas efektīvākai no izmaksu viedokļa. Informācija ļoti svarīga lauksaimniekiem un sektoram kopumā, lai viņi varētu plānot savu ikdienas darbu. Un tas ir kas tāds, kur lauksaimniecības tirgi, to norāda arī lauksaimniecības nozares darba grupa savā ziņojumā, Alde vēlas būt konstruktīvi darīt uh, visu iespējamo, lai šie jaunie noteikumi stātos spēkā pirms nākamā lauksaimniecības statistikas apkopošanas un lai šī informācija tiktu apkopota pēc iespējas uh, raitāk ar mazāku slogu uz lauksaimniekiem. Paldies! Pan poseł Dorfmann. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte nur ein paar Zeilen vorlesen, die mir der Kollege. Paldies. Priekšsēdētāja kungs. Es gribētu piebilst pāris teikumus. Markasela kungs ir mūsu ēnreferents, bet nevarēja ieteikties, ierasties. Jā, šis komisijas priekšlikums par jaunu pieeju statistiskajām sistēmām lauku saimniecībām ir vērsts uz kohu koherentu un satīklotu sistēmu eh, statistikas jomā. Ir jāuzlabo statistikas ievākšana un tā jābūt mērķtiecīgākai. Šajā uh, gadījumā mēs runājam par pirmo posmu. Šis uh, vienkāršošanas pasākums, lai uzlabotu datu kvalitāti un nodrošinātu visaptvarošu informāciju, uh, un reducētu uh, birokrātiju, tas ir pozitīvi vērtējums, un ka jaunās tehnoloģijas tiks izmantotas, tas atvieglos darbu, un tas pozitīvi ietekmēs uh, arī sadarbību un datu apmaiņu starp Eirostatu un dalību valstīm. Liels paldies! Pan poseł Karti. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, priecās par iespēju sadarboties eh, un līdzdarboties eh, šajā jautājumā. Ir skaidrs, ka statistika ļoti svarīga rīcība politikas izveidas laikā un var atspoguļot tendences, kādas parādās laika gaitā. Tāpat arī tas ir ļoti svarīgi caurskatāmībai, ko pilsoņi pieprasēs vien vairāk, un tas ir sevišķi svarīgi ņemot vērā to, ka 40% budžeta tiek veltīti lauksaimniecības schēmām. Es, tāpat kā citādi nu referenti, gribētu nodrošināt uh, to, lai turpmāk uh, statistika tik tiešām arī uh, būtu liederīga, uh, lai re realitātē īstenotos uh, tā informācija un atziņas, kuras eh, var gūt no statistikas, jo līdz šim ir bijušas ļoti liels nevienlīdzības KLP sistēmā. Kā tad to var izcināt? Informācija, kas ir pielikumos, ir ļoti plaša un visaptveroša, bet es domāju, ka ēnu referenti varētu vēl papildināt to ar eh, atsevišķu iztrukstošo informāciju, kā piemēram jaunie lauksaimnieki, kad ir sākuši strādāt eh, kādā vecumā un citus aspektus. Tāpat varētu iekļaut arī informāciju par zemes augsnes tipiem, par kalnainu apvidu tipiem, un tad varētu precizēt to visu un konkretizēt arī sasaisti ar otrā pilāra schēmām. Tāpat arī īpašumtiesību struktūras un paudžu atjaunošanās ir svarīgi aspekti, kas būtu jāiekļauj. Tas būtu aspekts, kas palīdzētu saprast, kā var uh, cīnīties ar uh, lauksaimnieku um, populācijas novecošanos. Ņemot vērā to, ka ir uh, stingri laika ierobežojumi attiecībā pret dalībvalstīm datu nosūtīšanas ziņā, jāatgādina, ka komisija šādu laika ierobežojumu nav, un tas ziņojuma sastādīšanai dalībvalstu mērogā var radīt problēmas. Komisijai nav uzlikts prasības par to, kā šo informāciju var pēc tam nosūtīt vai publiskot pēc tam, kad tā ir savāktā. Es domāju, ka to vēl varētu precizēt. Būtu interesanti uzklausīt citu cilvēku viedokļus par to, vai mēs varam vai nevaram izmantot datu savākšanu, lai risinātu jautājumus vai iegūtu papildu informāciju par būtisku problēmu lauksemniecībā, proti par lauksemnieka pozīciju pārtiks piegādes ķēdē un par um, visām šīm uh, uzcenojumiem, uzcenojumiem, uh, no kuriem lauksaimnieki reāli negūst labumu, bet uh, no kura gūst labumu pārpircēji. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi izvairīties no lieka birokrātiskā sloga, tajā pašā laikā uzlabojot statistikas eh, līmeni un eh, reāli arī izmantojot eh, tās tiem paredzētajiem mērķiem. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad došu vārdu Mirts kundzei no komisijas, lai atbildētu šiem jautājumiem. Lūdzu, dariet to iespējami īsi. Lūdzu. Paldies par uh, šo pirmo viedokļu apkopojumu par mūsu priekšlikumu. Mūsu priekšlikumā mēs esam iekļāvuši pasākumus, uh, ko mūsuprāt var ļoti saprātīgi skaitliski izmērīt lauksaimniecības nozarē un esam iekļāvuši visu informāciju, kas tad mūsuprāt būtu šeit jāiekļauj. Es uh, saprotu, ka ir uh, lūgums iekļaut varbūt papildu informāciju. Labprāt par to diskutēsim ar šo komiteju. Tajā pašā laikā vēlos uh, uzsvērt to, ka jābūt piesardzīgiem par to, kā tad uh, var nodrošināt efektīvu statistikas datu ievākšanu, lai mēs izvarītos no tā, ka lauksemniekiem ir ka lauksaimnieki vairs negrib atbildēt, ja būs šī datu savākšana pārāk smagnēja procedūra. Par komisijas pienākumu izplatīt savāktos datus. Nu, mēs to vienmēr darām tik ātri, cik vien iespējams. Tik ātri, cik vien esam saņēmuši kvalitatīvus datus no dalībvalstīm. valstīm. Katrā ziņā, kā jau teicu, labprāt diskutēsim ar jums par to turpmākajās nedēļās un mēnešos. Paldies par šo diskusiju un prezentāciju. Atgriezīsimies pie šī jautājuma 29. un 30. maijā, kad būs uh, ziņojuma projekta prezentācija. Noslēgsim diskusijas par šo jautājumu šobrīd. Paldies komisijai un deputātiem. Tagad 12. deputātības punkts - Agri komitejas koordinātori ieteikuma apstiprināšana. Tātad šie ir lēmumi, kurus šorīt pieņēma koordinātoru sanāksmē. To saņemat pa e-pastu. Ja nav komentāru, tad varam skatīt, ka šie um, aspekti ir pieņemti. Vai būtu kas piebilstams pie citiem jautājumiem? Nākamā sanāksme ir 2. un 3. maijā. Tas arī būtu viss. Pateicos par līdzdalību šajā sanāksmē. Vēl visiem priecīgs lieldienas! Priekšsēdētājs pateica tulkiem. un turpina. Priecīgs visiem lieldienas un tiekamies pēc uh, lieldienu brīvdienām.